normatīvo rezolūciju un šo iniciatīvu. Un um, es uh, pats um, esmu ēnu referents šim atzinumam, un es aicinu komisiju izlasīt šo atzinuma projektu. Un ja mums, pat ja mums nav koplēmuma procedūras, bet es vēlētos, lai jūs ieklausītos parlamenta balsīm, jo mēs vēlamies saņemt atbildi uz jautājumu, ko esam uzdevuši. Jo mūs interesē, vai pamatregula 12.003 par sodiem karteliem nebūtu jāpārskata, un vai uh, mazi uzņēmumi nav jāskata atšķirīgi salīdzinot ar lielākiem. Tas mūs interesē jau kādu laiku. Uh, un um, mums noteikti jāsaņem konstruktīva atbilde. Uh, citādi mēs te vēl te tērēsim papīru. Uh, citādi la, pamats turpmākam darbam ir ļoti labs, un uh, paldies jums par to. Paldies, un tagad uh, sociālistu grupa. Vēleres kundze. Es vēlētos pateikties Kristinam um, Busoj par ziņojumu, kas attiec uz piekto punktu par farmaceitisko nozari. Es domāju, ka tas ir ļoti satraucošs jautājums, un viņš pilnīgi pamatot to ir uzsvērs. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību šim jautājumam. Tālāk, kas attiec uz ceturto punktu - enerģiju. Enerģētika. Es domāju, ka te mums būtu jāuzsver arī patērētāju tiesības. Uh, Un kas notiek tādā gadījumā, jo patērētājs pāriet pie cita operatora? Tātad, protams, te runa nav tikai un vienīgi par cenām, lai gan cenas arī ir svarīgas. Es vēlētos pateikties Kristianam par paveikto darbu, un es ar prieku uh, turpināšu sadarboties. Paldies! Paldies! Es pat izteikšos zaļo vārdā, nevis kā priekšsādātāja. Es eh, pievienojos Švāba kunga. Mums jāapjautā komisijai, eh, kādas sekas eh, būs pēc šī atzinuma iesniegšanas. Manuprāt, jā, jābūt konkrētām sekām, jo citādi šis darbs Nu, vairs nav relevants. Tā kā jautājums par sekām man šķiet eh, ļoti svarīgs. Un citādi vēlos atbalstīt referentu. Enerģētika ir svarīgs jautājums. Daudzās valstīs notiek intensīvi procesi šajā jomā, kas ietekmē patērētājus. Un eh, energoopratoriem, protams, eh, ir energotīkli. tīkli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 rozpoczął pracę nad... E, nav dzirdams tulkojums, nav dzirdams tulkojums. Kiedy pracowałem w imieniu naszej komisji nad, kom, nad opinią dla Komisji e, Gospodarki, e, There's a problem with the technique. There is a problem with the technique. Perhaps somebody can look for it. The translation is not really understandable. Tātad ir radusies tehniska problēma, varbūt tehniķi varētu uh, paraudzīties, kas notiek. Tad, tad nav dzirdams tulkojums franču valodā un nav dzirdams arī tulkojums vācu valodā. Yeah. Now it's better. French? Okay, okay. We have do to I have wait. To... Yeah. Czy, Speak something, czy mam yeah. powtórzyć? Do I have to repeat what I just said? Or... Yeah, uh, perhaps only some words and then Varbūt dažus vārdus, un tad paraudzīsimies, vai tas tu uh, darbojas. Lūdzu, sakiet dažus vārdus poliski, un tad raudzīsimies, vai tulkojums darbojas. Mm, Vēlos vēlreiz um, pateikties Buzoju kungam uh, par šī atzinuma sagatavošanu. Priecājos, ka atzinums ir sagatavots ātrāk, uh, nekā pagājušajā gadā. Mums jārunā vienā balsī, es to saprotu, mums ir maz laika. Un ļoti priecājos, ka Buzoja kungs koncentrējas uz šiem diviem sektoriem - enerģētika. 2009. gads bija gads, kad Eiropas parlaments un padome kopīgi pieņēma enerģētikas paketi un par šo tēmu daudz runā Eiropas komisijas dokumentā es uzskatu farmācijas sektora uh, akcents uz farmācijas sektoru arī ir ļoti laba iniciatīva. Paldies Buzoju kungam, ka viņš šeit runā arī par Eiropas patentu. Tā kā tas pagadām iztrūkst, tas neļauj pabeigt eh, iekšējā tirgus veidošanu. Uh, Es šeit saskatu nelielu pretrunu, runājot par trešo punktu. Tur uh, runa ir par, um, par kolektīvu tiesisko aizsardzību. Paldies, Aldīnī kungs. Nē. Tad. Uh, Tad Žuvēna kungs, paldies priekšsēdētāji. Arī es pateicos referentam par paveikto. Man būtu divi, trīs komentāri, kurus varbūt iesniegšu arī kā grozījums. Pirmais attiec uz farmācijas nozari, par kur mēs runājām. Ehm, proti ehm, patentu koncentrēšana, kas kavē ģenerisko zāļu ienākšanu tirgū, tā nav pat par sevi problēma, jo bieži vien te, šī te pacientu, patentu koncentrēšana ir pozitīvs aspekts, bet drīzāk tas, ka tie tiek uh, um, nepreiz izmantot. Tātad ir arī jautājums par Eiropas un kopienas patentiem, un mums būtu jācenšas panākt to, lai patentu piereģistrēšana vienā valstī uh, attiecīgi nozīmētu, ka šis patents ir reģistrēts arī pārējās dalību valstīs. Varbūt te mēs varētu kaut ko darīt. Un visbeidzot, kas attiec uz uh, kolektīvajiem. Uz kolektīvo tiesisko aizsardzību mums te būtu jāsaprot, vai tam būtu jābūt brīvprātīgam pasākumam vai nē un varbūt opt-in varētu būt risinājums. Bet, protams, ka tie tās ir tikai detaļas, un es pateicos jums par lieliski paveikto darbu. Lielas paldies! Tad es došu vārdu mēra kungam un tad uh, uh komisija. Paldies, priekšstādātājs kundze. Konkurences politika ir sociālās uh, tirgus uh, ekonomikas sastāvdaļa, būtiska sastāvdaļa. Un mums ir nepieciešams ietvars eh, visās eh, mūsu attiecībās starp cilvēkiem, bet arī jā, eh, tirgus attiecībām ir nepieciešams ietvars. Kārtaļtiesības ir daļa no tā, reklāma ir daļa no tā, un mūsu uzdevums tagad ir iekšējo tirgu atbrīvot bet ar noteiktu ietvaru, ievērojot noteikumus, jo nu, tur sadzīvo šeit tirgo 27 dažādas valstis. Un nu, tad runa ir par līdzsvaru, cik uh, brīvības dot un kādus ierobežojumus uzlikt. Un runājot par reklāmu, brīvība mums ir, var reklamēt visu, ko cilvēks vēlas. Uh, un robeža tiek uh, novilkta tur, kur sākas ļaunprātīga izmantošana. Un, um, un ja uzņēmēji uh, izmanto reklāmu tā, it kā viņi būtu patērētāji, tā jau ir ļaunprātīga izmantošana. Un, um, es um, bieži sev uzdod jautājumu, vai mēs nevaram vispārīgāk diskutēt uh, un pieņemt vispārīgāku ietvaru, jo atsevišķos tiesību aktos par patērētāju tiesībām mēs ļoti detalizēti aprakstām atsevišķas idejas. Katram, kam ir ideja, uh, iesniedz grozījumu priekšlikumu, tad gal galā mums ir tūkstoši vai divi tūkstoši grozījumu priekšlikumu, tas gal galā noved pie absurdas situācijas. Mums vairāk eh, jāvienojas par kādām likumu sakrībām, un, ja referents saka, vēlamies runāt par enerģētiku, nu tad eh, par to ir jārunā. Nu, ne tik ļoti detalizēti, bet tā tīrāk un skaidrāk aplūkot šo tēmu nu, runāt par pamatprincipiem, nevis par detaļām. Par de detaļām nodarbosies tiesas, ja tas būs vajadzīgs. Un nu, tad es lūdzu, es uh, aicinu, runājot par iekšējā tirgus brīvību un ierobežojumiem, kas uh, ar to ir saistīti. Tas viss ir jāizskata, vēlamies aizsargāt patērētājus, arī uzņēmējus, to visu vēlamies, bet um, tīrāk un skaidrāk. Es domāju, ka mums ir pārāk daudz detalizētu regulējumu, un es um, visu laiku par to brīdinu. Tam nav nekādas jēgas, ja Eiropas līmenī mēs uh, uh, nosakam detalizētus noteikumus katrai no 27 valstīm. Labāk, daudz labāk noteikt pamatprincipus, lai izvarītos no ļaunprātīgās izmantošanas un uzskaitīt ko mēs ar to domājam, bet neuzskaitiet visas detaļas. Paldies! Paldies Mēra kungam! Un tagad komisija uh, Brums, Brums kundze no uh, konkurences ģenerāldirektorāta. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, vispirms jāsaka, ka komisija atbalsta referents sagatavoto atzinu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti piemērots mūsu konkurences politikai, un mēs, protams, arī piefiksējām, ka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 referents atbalsta komisijas eh, centienus eh, tikt galā ar e- ekonomikas un finansu krīzu. Mēs piekrītam tam, ka ir nepieciešams panākt vienlīdzīgas spēles noteikums visiem spēlētājiem tirgu pēc iespējas ātrāk. Bet kā jau Almuņas kungs paziņoja 5. oktobrī ekon komitejā, mēs šobrīd vēl neesam eh, spējīgi pilnībā izbeigt šo pagaidu ietvaru, bet mēs varētu sākt darbu pie šī jautājuma 2012. gadā. Jā, tik tik tiešām tika sniegts valsts atbalsts bankām, lai tās varētu restruktūrizēties, bet tas ir noteikts ar noteiktiem noteikumiem. Kas attiecas uz sinerģijas veidošanu starp konkurences politiku un patērētāja aizsardzības politiku, mēs vēlētos te pieminēt trīs aspektus. Vispirms, konkurences ģenerāla direktorāts cenšas nostiprināt konkurences noteikumus, lai tie būtu par labu patērētājiem. Un mēs cenšamies ņemt vērā labāk, eh, labāk ņemt vērā patērētāju dimensiju, īstenojot konkurences politiku. Tāpat mēs vēlētos uzsvērt centienus no komisijas puses, lai nodrošinātu konsekventu ietvaru, kas attiecas uz um, aizsardzību tiem, kur ir cietuši no konkurences tiesību pārkāpum, pārkāpumiem. Un ir paredzēts vēl <clears throat> oktobrī organizēt publiskās konsultācijas, un mūsu ideja ir izveidot uh, tādu ietvaru, ko, par kur notiks konsultācijas no novembra līdz pat februāra beigām. Vicepriekšsēdētājs uh, Amuņa uh, pagājušajā nedēļā paziņoja, ka tad, kad komisijas kolēģija pieņem šo ietvaru, tad tiks īstenotas iniciatīvas vairākās nozarēs, tā skaitā konkurences jomā, vīdes jomā un patērētāja aizsardzības jomā. Viņš no savas puses, ja būs panākt vienošanās par šo ietvaru, grasās nākt klajā ar direktīvas priešlikumu uh, par uh, aizsardzību um, cilvēkiem, kas cietuši no konkurences tiesību pārkāpumiem. Iniciatīva um, ieviesīs kopīgus standarts un minimālās prasības nacionālajām sistēmām, lai nodrošinātu to, ka šīs tiesības tik tiešām reāli darbojas attiecībā uz visiem. Uh, Dalībvalstis tad attiecīgi ieviesīs šos te kopējos standartus praksē saskaņā ar, ar savu uh, likumdošanas kontekstu. Un tāds, tā tad ir ideja attiecībā uz konkurences tiesību pārkāpumiem un kompensācijām. Uh, Un visbeidzot, komisija nodrošina to, lai visas uh, iniciatīvas konkurences jomā tiktu sagatavot saskaņā ar uh, komisijas uh, politiku, novērtējot arī ietekmes novērtējumu. Un mēs varam, mēs apņemamies um, turpināt nodrošināt visus šos aspektus, kas attiecas uz patērētāju aizsardzību. Kas nu attiecas uz iekšējo enerģētikas tirgu, tad komisija ņem vērā referenta paustās bažas un. Uh, Um, lielā mērā piekrīt viņam. Mēs arī uzskatām, ka ir nepieciešams īstenot papildus pasākums. Arī tā, tā tika īstenot arī pagājušajā gadā un šajā gadā. Kas attiecas uz farmācijas nozaru, tad mēs vēlētos atsaukties uz mūsu komisijas um, pašreizējo uh, darbu, kas norit pie konsultācijām nozarē. Un visbeidzot, mēs vēlētos šobrīd arī uzsvērt atbalstu um, Eiropas patentam un tāpat um, priecājamies par to, ka ir ievērots arī komisijas rekomendācijas telekomunikāciju nozarē. Lielas paldies! Paldies, un tagad vārds referentam. Jā, pavisam īsi. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas izpaud eh, ļoti pozitīvu atbalstu idejām, kuras es piedāvāju šajā atzinuma projektā un es ar nepacietību gaidīšu grozījums, lai uzlabotu dokumentu. Es pilnībā piekrītu Švāba kungam, Stēlers kundzei, jums priekšsēdētāji, tāpat arī Bilan kungam, piekrītu jūsu paustajām idejām. Es vēlētos pateikties Eiropas komisijai, un es apsveicu viņus uh, ar iniciatīvu, kas ir uzsākta pie uh, direktīvas par antitrust uh, jautājumiem. Žuvēna kungs, es pilnībā piekrītu jums, ka ir, mums ir jācīnās pret eh, šo te patentu koncentrēšanas ļaunprātīgu izmantošanu. Ja jūs piedāvāsiet grozījums, kas varētu palīdzēt uzlabot tekstu, es ar prieku eh, tos saņemtu, bet nu redzēsim, katrā ziņā mēģināsim iestrādāt jūsu viedokli gala dokumentā. Lielas paldies! Lielas paldies! Es atgādināšu par laika grafiku. 28. oktobrī līdz 12. jums jāiesniedz grozījumi līdz šim laikam. Līdz ar to šis punkts ir noslēgts un mēs ejam tālāk. Žuvankungs. Excuse me, aber jetzt... Atvainojiet. Tātad Žuvankunga sagatavotais um, atzinums. Es dodu vārdu referentam. Atvainojiet mani, es uh, aizkavējos. Pirmkārt, šis ir iniciatīvas uh, ziņojums, kuram ir bijuši zinām panākumi, jo tad ir saņemti 130, 140 grozījumi. Es vēlējos jau kopš uh, ar īvedvārdiem priekšsētājs kundze ap apliecināt, ka šis ziņojums, kur mēs runājam par reklāmas ietekmes patērētāju uzvedību, ka šajā ziņojumā galvenokārt koncentrējamies uz uh, internetu, jo reklāma veids, kādā, veid, kādā tiek nodots uh, vēstījums, tur ir paredzēta dažādi noteikumi, un tādēļ apzināti man likās svarīgi koncentrēties uz dažādiem komunikācijas saziņas veidiem. Pirmā lieta pirmajā ziņojuma daļā. Mēs atgādinām reklāmas ieguvumus, jo ziņojumam nevajadzētu būt tādam, kurš tikai runā sliktu par reklāmu. Reklāma ir nepieciešama. Bet otrajā daļā mēs arī runājam par dažādiem uh, kropļojumiem reklāmas tirgu, un pie tā arī strādājam. Treškārt arī mēs identificējām, izmantojot tehnoloģijas, dažādās prakses kādas būtu jāregulē. Atgādinot arī, ka arī pašām reklāmas aģentūrām ir jāvērš šī pašregulācija, tas ļoti labi jau darbojas, mēs arī uzticamies profesionāļiem un lielākoties gadījumu šī pašregulēšana ļoti labi arī darbojas. Šajā ziņojumā nevēlamies izvērst tādu filozofisku disertāciju par reklāmu. Šajā ziņojumā runājam par pragmatiskiem, efektīviem pasākumiem. Šī iemesla dēļ tad arī teksts ir tāds, kā esat to saņēmuši. Īpaši pateicos visiem ānu referentiem, ar kuriem uh, mēs sastrādājāmies kopā ļoti konstruktīvā veidā. Būtībā jāteic, ka ir iespējams vienoties arī par vairākiem kompromisu grozījumiem, par ļoti daudz jautājumiem. Vēl ir daži tādi neatrisināti smagāki jautājumi, kas tad būtu jāskat šodien. Piemēram, par opt-in praksi, kas, manuprāt, nav īstenojama. Tas var padarīt ļoti grūtu navigāciju tieši saistē. Tādēļ arī tekstā ir uh, preference dota tā saucamajam privacy by design tad arī vēlos teikt, ka jautājums, kurš ir ļoti tehnisks, bet ļoti, ļoti svarīgs tāpat laikā, būs ļoti grūti vienoties vi ar visiem deputātiem, jo viedokļi atšķiras. Proti, runa ir par zīmolu aizsardzību. Šie zīmoli tiek pārdoti pārdoti tiešsaistē, lai varētu nodrošināt reklāmu. Mums ir jānodrošina arī intelektuālā īpašuma aizsardzība. Tā ir viena no Eiropas uh, galvenajām uh, priekšrocībām - ir ļoti spēcīga intelektuālā īpašuma aizsardzība. Tā ir ļoti liela pievienotā vērtība. Un tad trešais punkts, par ko jādiskutē, ir alkohola jautājums. Stāv klajā šeit ar priekšlikumu aizliegt dažiem izņēmumiem aizliegt reklā, alkohola reklāmu. Jo šeit ir ļoti aktuāli veselības aprūpas jautājumi. Es zinu arī, ka šeit viedokļi atšķiras. Vēlos ierobežot alkohola reklāmu internetā, lai ar to nodarbojas tikai profesionāļa, vietējās pašpārvaldes un turisma biroji. bet pārējiem es vēlos gluži vienkārši liekt alkohola reklāmu. Kompromisa grozījumi ir iespējami par visiem jautājumiem, varbūt izņemot šos trīs punktus. Paldies! Paldies, tagad vārds ēnu referentiem. Cerikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos ļoti pateikties Žvēna kungam par to, ka arī nācat klajā ar vairākiem grozījumiem, kurus arī ņemēt vērā mūsu pēdējo sanāksmes laikā. Jūs esat ļoti atvērts un esam tiešām veiksmīgi sadarbojušies. Bet, nu, ir arī punkti, kuri nav atrisināti, un es ceru, ka šie punkti tiks atrisināti, lai vienotos par kompromisiem. Cits starpā Cībā arī ir uz grūzījumiem, kuriem nāca klājā es ar kolēģi Vantnoku. Vēlos arī informēt parlamenta dienestus, ka itāļu valodas versijā ir kļūda. Salīdzinot, piemēram, ar franču versiju. 2, 18, 22, 27, 29, 37 grozījumā un dažos citos trūkst mans vārds. Neiedziļinoties detaļās, vēlos uzsvērt dažus jautājumus, eh, kur mums vajadzētu vienoties par definīciju, par kompromisu, par A apsvērumu punktu. Mums ir ļoti svarīgi pārformulēt šo apsvērumu punktu, norādot to, ka reklāma var būt eh, mm, liederīga, lai veicinātu ekonomisko darbību, arī ļoti svarīgs inovācijas konkurētspējas elements un ka var būt ļoti pozitīva ietekme arī attiecībā uz patērētā veikto izvēli. E apakšpunkts, apsvērumu punkts, norādīts nu, kā mm, tāda mērķtiecīga reklāma var arī pārkāpt privātās dzīves tiesības. Ja tam jāatbilst lietot interesēm. Jaunajā apsvērumu punktā mēs arī nosakām, ka dažiem produktiem, piemēram, uh, um, Tābaka, alkohols, arī azartspēles uh, tiešsaistē ir nepieciešama īpaši noteikumi tiešsaistē attiecībā uz šo reklāmu. Lai novērstu jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu, atkarības veicināšanu un tam līdzīgi. Par pirmo punktu. Manuprāt, nav iespējams veikt tādu uh, Eh, vispārīgu izvērtējumu attiecībā uz negodīgas komercpraks direktīvu. Mūsuprāt, ir liederīgāk, ka ir nepieciešams tāds pamatiesiskais ietvars, tad, eh, lai efektīvi varētu arī atbildēt uz tehnoloģiju attīstību, kādas tiek izmantotas reklāmas jomā. Un visbeidzot, pēdējais septītais punkts. Uzskatām, ka šeit ir svarīgi uzsvērt to, ka pašregulēšana nevar aizstāt uh, likumdošanas uh, normas, jo īpaši attiecībā uz privātajiem datiem par 11. punktu uzskatām, ka ir svarīgi atsaukties arī uz nepieciešamību izvērst informācijas kampaņas. Un 12. jaunais punkts tiek arī norādīts uz to, ka reklāmas. Uh, kuras nav balstītas uz objektīvām tēmām, tā vienkārši būtu jāliedz. Arī referents ir gatavs vienoties par kompromisiem un arī esam atvērti veikt šo darbu. Paldies! Lūdzu vārds Rošfora kungam. Viņš pārstāv liberāļu grupu. Paldies, priekšsētāji. Es atvainojos par to, ka aizkavējos. Diemžēl biju iesprūdis metro, kas bija apstājies ar divām stācijām šorīt. Uh, Es, protams, apsveicu kolēģi Žuvēnu kungu ne tikai par darbu pie šī uh, atzinuma, bet arī par uh, to darbu, kur viņš ir veicis, lai mums izdotos vienoties par kompromisiem. Lai arī es varbūt nedzirdēju to, ko viņš teica pirms brīža, noteikti īsumā, īsumā tikšu informēts par to. Es domāju, ka tāpat kā viņš, ka mums ir jācenšas saprast, kas notiek internetā Bieži vien Eiropas parlamentā nākas konstatēt, ka mums ir patiesībā ziņojumi, kas it kā, kuros mēs cenšamies aptvert plašu aptvērumu, bet pēc tam mēs runājam par daudz specifiskākām jomām. Un es redzu, ka Andries uz mani skatās, un tas nav, te nav runa tikai par viņa ziņojumu. Es piekrītu lielākajai daļai jautājumus, kuriem norādīšu Vēnkungs Es tāpat kā viņš uzskatu, ka, ka ir grozījumi, kuros mēs varbūt nesam centušies panākt līdzsvaru starp uh, to lomu, kāda var būt uh, uh, reklāmai, kā pozitīvai, pozitīvam rādīt, pozitīvam fenomenam un es sākotnē nebiju pārliecināts par to, ka mums būtu nepieciešams tik skaidri formulēt, kā piemēram runāt par uh, firmzīmu aizsardzību, par zīmola aizsardzību. Es nebiju pārliecināts, ka tik tiešām ir tādas kompānijas, kas iegādājas šos zīmos un ka nav nekādas aizsardzības. Un ja tas tik tiešām tā ir, tad varbūt uh, būtu nepieciešams panākt to, lai um, intelektuālā, intelekt, ka intelektuālais īpašums aizsargātu arī rūpniecības preces. Viens jautājums, kas varbūt nav tik vienkāršs, ir jautājums par alkoholu. Ja es pareizi saprotu, tad tu vēlies, lai alkohola reklāmas eh, būtu tikai un vienīgi profesionāļu pārziņā. Es saprotu, ka te runa ir par sabiedrības veselību, un alkohols ir ne tikai kultūras produkts, bet es esmu par sākotnējo teksta redukciju, proti, ka turismu biroji varētu rīkoties tā, kā tie vēlas, Bet to jūs varbūt teiksiet tāpēc, ka es esmu ievēlēts no tāda vēlēšana apgabala, kurā ir, ir lielas vīna ražošanas platības, bet man grūti uh, iedomāties, kā piemēram Bordo turisma birojs varētu uh, atteikties no šīs prakses, jo tomēr Bordo vīns ir uh, diezgan svarīga prece šim reģionam. <clears throat> Varbūt tās varētu būt. Uh, es, es gribētu zināt, kāda būs situācija attiecībā uz kooperatīviem, uz ražotāju kooperatīviem, vai tie tiks uzskatīti par tādām vienībām, kas it kā ir uh, saistītas ar turismu birojiem, vai kā tas būs. Es uh, redzēju, ka ir iesnieguši grozījums arī manas politiskās grupas kolēģi, kur varbūt nav ieradušies šodien, bet jebkurā gadījumā es vēlētos runāt vēl ar Žuvēnu kunga, lai mēs kopīgi strādātu pie šī jautājuma Jāsaka, strādājot pie švāba ziņojuma, es nevarēju to darīt, bet strādājot pie šī ziņojuma, es labprāt vēlētos, lai mēs eh, strādātu eh, pie šī dokumenta. Paldies! Atvainojiet, nepreizā poga, bet, nu, Turnens kundze, zaļo partija. Paldies un paldies uh, Žvēnkungam par lielisku paveikto darbu. Es domāju, ka ir viegli būt ēnu referentām, tad, kad mums ir tik labs izais punkts. Tas ir pirmais, ko vēlējos teikt. Un es redzu, ka eh, daudzi grozījumi iet eh, tajā pašā virzienā. Varbūt ir daži punkti, kurus mums būtu vēl jāapspriež. Piemēram, alkohols tika pieminēts. Uh, vēl citi jautājumi. Mums zaļajiem ir daži punkti, kas ir svarīgi, ko jūs noteikti arī pamanījāt, tad, kad iepazināties ar mūsu grozījumiem. Vispirms e, šī te atsauc uz negodīgas komercprakses direktīvu. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams niansētāks formulējums, jo ir ļoti grūti pilnībā harmonizēt šo jomu. Ir bijuši arī um, Eiropas kopienu tiesas lēmumu attiecībā uz patērētā aizsardzību dažās valstīs, un šis jautājums ir diezgan problemātisks. Es domāju, ka šis jautājums būtu jāizvērtē komisijai iekļaut šajā direktīvā. Tātad mums ir jāsaprot, ko nozīmē e, šādas te pilnīgas harmonizācijas ieviešana e, jomā, kas stiepjas tik tālu, lai dalībvalstīm būtu pienācīga iespēja sekot šai attīstībai. Otrs jautājums ir par privātumu, un es domāju, te mēs varētu vienoties. Es esmu uh, iesniegus grozījums par šo punktu, redzēju arī kolēģi ir iesnieguši punktus, uh, grozījums par šo punktu, un es domāju, ka mēs varētu nostiprināt šo jautājumu. Tie būtu izšķirīgi punkti mums, bet citādi es uzskatu, ka tas ir ļoti labs ziņojums. Lielas paldies! Paldies! piezīme par tulkojumu itāļu valodā, pancerīkungs, um, acīm redzot, um, iesniedza grozējumu, kas uh, tika pārtulkots uh, diezgan vēlu, bet uh, viss ir joprojām um, pie mums, tā kā viss tiks ielikt ziņojumā. Un Stilares kundze, paldies! Mm, paldies referentam! Mēs redzam, uh, pēc tā, cik daudz ir grozījumi iesniegts, ka visus interesē šis atzinuma projekts. Man um, ir vairāki jautājumi un arī grozījumi priekšlikumi, lai stiprinātu bērnu reklāmas aspektiem, kur bērni ir jāaizsargā To es vēlos uzsvērt. Un man interesē, vai jūs atbalstīsiet šos grozījumus. Un tad Turnenes kundze runāja par negodīgu komercpraksi, par šo direktīvu. Un sākotnējā rezolūcijā mēs runājam par to, lai aktualizētu tur informāciju regulāri. Es vēlētos, lai mēs to aktualizētu ik gadu. Uh, Man interesē, ko referents domā par šiem grozījumiem, jo es dzirdēju, ko kolēģi teica par alkoholu un citiem jautājumiem, bet par bērniem runājot. Mums taču jāuzsver šie aspekti, un tad arī gadu jāsaņem informācija par to, kas notiek ar negodīgās komercprakses direktīvu. Paldies, tagad Maira kungs, lūdzu. Paldies. Filips Žuvens. Um, ļoti labi pastrādājis pie šī atzinuma, par to nav nekādu jautājumu. Reklāma kļuvusi par um, ikdienas sastāvdaļu, mm, arī reklāma tiešsaistē. Teiksim, um, Facebook, šīs, šis saits, tajā, nu, praktiski mēs visi pavadām laiku šad un tad, un tur praktiski vairs nepastāv uh, personu datu aizsardzība. Nu, reklāmu mēs eh, dzirdot vai redzot to, tas noteikti ietekmē mūsu eh, uzvedību. Mums eh, mainās uzvedība kā pircējiem. Un tāds ir arī nolūks, bet tas jādara aizstāvot intelektuālās īpašumtiesības. Mums arī ir vairāk tiesību akti. Mums ir eh, tiesību akti par zīmoliem, zīmola aizsardzību. Man šķiet, ka tas nav pārāk labs, tas būtu jāpārskata. Mums ir eh, zīmoli kā Mercedes vai Siemens eh, atsevišķās valstīs, mm, bet pamēģiniet tādu Siemens izstrādājumu uh, nopirkt, un tas diez vai izdosies, ņemot vērā to, kas um, notiek, uh, kā izmanto reklāmu mūsu valstīs. Es vēlos atkārtot to, ko es teicu. Mums uh, nevajadzētu iedzināties detaļās, mums uh, jānosaka aizliegumi atsevišķās jomās. Un tas mums izdosies, ja mēs nerunāsim vispārīgi par Uh, sabiedrības veselību, bet uh, ja mēs um, kaut ko konkrēti aizliegsim, ierobežosim uh, šajos sektoros, citādi bez detaļām, runājot par alkohola reklāmu, nu tā nebūtu jāaizliec stingri, tik stingri, kā tas ir paredzēts šeit. Galu galā Mūsu mērķis ir iekšējā tirgus brīvība. Es atkārtoju to visu laiku. Iekšējā tirgus brīvība. Agrāk mums bija mm, barjeras uz robežām, tagad šo barjeru vairs nav. Un um, mēs tieši vēlamies atbrīvoties no pēdējām barjerām, kas ir iekšējiem tirgumam. Tā kā mēs esam ļoti dažādi. Uh, nu, tad jāskatās, lai tiktu ievēroti subsidaritātes principi, lai dalību valstis arī izmantotu nacionālo likumdošanu. Paldies Māra kungam, tagad uh, Mandas kungs. Uh, thank you very much. I want... Paldies. Arī vēlos uzteikt uh, priekšlikumu. Varu piekrist daudziem runātājiem. Manuprāt, es izstājos par brīvprātīgām schēmām. Un barjeru parasti cilvēki jau eh, respektē likumdošanu. Varbūt vajadzētu arī padomāt par to, ka mums vajadzētu saistīt arī ar eh, krimināltiesībām gadījumā, ja uzņēmumi pārkāpj šos noteikumus. Šo likumdošanu, lai mums ir arī tā būtu iespēja paredzēt sankcijas Eiropas Savienības līmenī. Manuprāt, Mēs iekļaujam ļoti daudz likumdošanas, bet nekādas iespējas to īstenot. Jā, esmu atvērts brīvprātīgām schēmām, ja mēs paredzam aizliegumus likumdošanā, tad es arī vēlētos iekļaut sankciju iespējas. Vismaz, lai būtu tāda iespēja. Vielen Dank. Jetzt kā... Paldies. Tagad um, konservatīvie reformisti. Uh, Maklārkins kundze. Nē. Žuvena kungs sākumā. Jā, jums ir tāda iespēja, protams. Gut, dann würde ich es... Nu labi, tad uh, Žuvena kungs sākumā un tad Maklārkins kundze. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu ko, šeit runa ir par iniciatīvas ziņojumu. Tas nozīmē to, ka mums šī ir iespēja atgādināt lielos principus. Un šo proti, ka reklāma ir nepieciešama ekonomiskām aktivitātēm, kā mēs gribam aizsargāt privāto dzīvi, maz aizsargātos cilvēkus. Un tas viss nav pretrunā. Un ziņojums to mēģina pierādīt. Jautājums, vai nepieciešams iedziļināties detaļās, Meierkungs, es domāju, ka viens no veidiem, kā mēs to varētu darīt, ir piedāvāt detalizētus elementus. Neslēpju, ka es kā deputāts, kurš šeit strādā tikai gadu, man dažkārt liekas, ka ziņu, iniciatīvas ziņojumi ir visai grūts darbs. Lai tas nebūtu tikai teorētiski, bet lai būtu arī operacionālā daļa. Par dažādiem minētiem aspektiem. Attiecībā uz alkoholu piekrīt Rošforu kungam. No vienas puses, domāju, šis ir, protams, komplekss jautājums, mēs neesam visi viensprāts, bet esmu pārliecināts, ka ir nopietnas veselības aprūpas problēmas. Uh, un ir ļoti grūti pierādīt, ka alkohols ir kas labs veselībai. Arī franču eksperti ir uh, Bordo pilsētā publicējuši pētījumu gadu vairākus gadus atpakaļ, un tas, protams, arī šeit varbūt apšauba, kur tika pierādīts, kā, sark kā sarkanvīns ir uh, ļoti labs veselībai. To var, protams, apšaubīties, par to ļoti šaubos, bet tajā pat laikā Alkohols ir arī kultūras elements. Es domāju, ka tāpat kā Rošvārkungs, ka ir jāparedz šī atļauja turisma aģentūrām un varbūt arī nu, saistītām organizācijām. Varētu mēs, protams, uzlabot šeit formulējumu, lai tas būtu skaidrāks. Otrs par um, negodīgas komercprāks direktīvu. Es domāju, ka šai direktīvai ir tāda priekšrocība, ka mēs to varam ļoti labi piemērot uh, arī jaunām situācijām. Ļoti labi ir izstrādāta šī direktīva. Protams, tā ir jāaktualizē. Bet nu, es domāju, ka varbūt te būtu jāvēršas arī pie komisijas pēc viedokļa. Es domāju, ka ja mēs katru gadu pārskatīsim šo direktīvu, tad mēs vienkārši bloķēsim sistēmu. Tas ir ļoti smags darbs. Varbūt drīzāk vajadzētu pārskatīt šo direktīvu, tad, kad rodas jaunas tehnoloģijas. Tas būtu atbilstīgāk, bet šeit varbūt arī komisija varētu izteikties. Par pārējiem elementiem - bērnu aizsardzība vai mazāk aizsargāto cilvēku aizsardzība. Protams, tas šeit ir jāatrunā. Bet nu, to īpaši nevajadzētu atkārtot nepārtraukt. Šis jautājums, kas, protams, mums visiem ir aktuāls un mūs visi interesē, bet ir grozījumi, nu, kas norāda, ka mums par to vajadzētu kā runāt gandrīz visā ziņojumā nepārtraukti. Bet mēs varētu vienkārši sintezēt to visu, mēs to minam, bet nu neminam gluži katrā rindiņā. Lūk. Tāda man bija komentāra priekšsēdētais kundze. Par jautājumiem, kāda man tika uzdot. Vielen Dank. Paldies! Diemžēl neviens no komisijas nav klāt, kas varētu atbildēt jums tagad. Mm, diemžēl tā ir. Es varu tikai atgādināt, ka balsoš jums notiek 8. novembrī un mums jādodas tālāk. Maklārkins kundze, jums ir iespēja izteikties par jūsu sagatavoto ziņojumu. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labrīt visiem! Komisijas paziņojums par uh, nevienlīdzīgu samazināšanu veselības jomā Eiropas Savienībā norāda uz to, ka mums ir jāatrod arī dažādi iemesli, kas veicina šo nevienlīdzību veselības jomā. Mēs šeit runājam par ārkārtīgi plašu jomu. Šajā komitejā mēs to izsmeļoši nevarēsim izskatīt. Es ceru, ka mēs vismaz varam to apskatīt no iekšējā tirgus aspekta. Komisijas piedāvājumu paredz šeit dātu apmaiņu, dātu apkopošanu, stiprināt mehānismus, lai varētu izvērtēt nevienlīdzību veselības jomā dalību valstīs, kā arī atbalstu kompetentām nacionālām iestādēm, apmainīties paraugu praksi, mudināt arī piedalīties tām politiskajās debatēs, vai veicināt arī sadarbību ar dažādiem Eiropas Savienības politikas jomām. Taču paziņojumā nav minēts konkrēts rīcība, konkrēts soļi, kāda būtu jāspēr attiecībā uz iekšējo tirgu un patratē aizsardzību politiku. Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu vienlīdzīgu veselības aprūpē dalību valstīs, un par to es arī vēlētos runāt šodien. Pirmkārt, piekļuvē medikamentiem, kas ir absolūti fundamentāls jautājums, lai nodrošinātu vienlīdzību. Padomas direktīva 9805 pārēd šos nosacījumus, lai varētu nodrošināt nacionālo nosacījumu pārskat, caurskatāmību. Bet ir arī vēl citi modeļi, kas varētu būt efektīvāki, modeļi, kurus veicina tirgus attīstību, arī informēt pacientus, cīņu pret, ko, pret viltotiem medikamentiem. Taču jānosaka, ka uh, dalību valstīm ir jābūt arī um, nodrošināt funkcionālu tirgu, lai varētu veicināt inovācijas un pētniecību, kas ir ļoti svarīgs veselības aprūpē tālāk. Pieciešams arī uzlabo dātu apkopojumu, dātu apmaiņu, lai varētu sniegt gūtēt priekšstatu par nevienlīdzību un arī uzsvērt iemeslu šai nevienlīdzībai veselības aprūpē. Tātad valstīm būtu jāmainās arī ar paraugu praksi, ar informāciju, attiecībā uz ārstēšanas rezultātiem. Uh, ciešāk arī strādāt ar vietējām pašpārvaldēm, kas vislabāk zina, kādas ir šīs nevienlīdzības, kāda ir iemesli. Eiropas Savienības līmenī mums ir jāaicina iesaistās puses, a, diskutēt par šiem jautājumiem. Eiropas parlaments šeit var ļoti aktīvi darboties. Tālāk arī pārobežu veselības aprūpas direktīvi ir noteikti tā joma, kur šai komitejai varētu būt liela ietekme. Uh, Mums ir jāizveido vienots eh, tirgus pacientiem, mazinot jebkādus eh, nevienlīdzības aspektus. Mēs redzam, ka arī geogrāfiskai izvietojumam var būt ārkārtīgi liela ietekma attiecībā uz eh, piekļuvu veselības aprūpei. Dažkārt arī uh, pils, pacienti nevar piekļūt pilnīgi visiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Fourthly, addressing the inequalities in Mazinot šo nevienlīdzību, mums ir jāizveido arī plašāka politikas pieeja attiecībā uz veselības aprūpi. Komiteja arī strādājusi pie dažādiem tiesību aktiem, produktu drošību, reklāmu un citiem jautājumiem, kam ir arī tieši ietekmes veselības aprūpi. Arī sporta, fiziskajās jomās mums ir jāstrādā, lai mazinātu nevienlīdzību. Un visbeidzot, ļoti svarīgi ir arī tas, ka mēs varam mazināt nevienlīdzību, veicinot arī profesionālās kvalifikācijas direktīvas, profesionālā kvalifikācijas atzīšana direktīvu un strādājot pie šīs direktīvas lai mediķi varētu arī vieglāk uh, pārvietoties pār robežām un strādāt dažādās dalību valstīs. Mums ir arī jāraugās, kāds ir šī kvalifikācija atšķirības dažādās dalību valstīs un vai tam ir ietekme uz uh, uh mediķu kompetenci. Komisija arī uh, vēlas izmantot iekšējā tirgus informācijas sistēmu, arī brīdināšanas sistēmas, kā tas ir arī pakalpojumu direktīvā attiecībā arī uz mēdīku profesiju. Arī komisija runā par apmācību, nepieciešamību šo profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nodrošināt profesionālās kvalifikācijas tiešām būtu absolūti centrāls mūsu uh, komitejas ziņojuma centrā. Šīs nevienlīdzības ir ārkārtīgi liels sloks dalību valstīm veselības aprūpas sistēmā. Arī ziņojumi norāda, ka apvienotāja karalistē tas maksā, nevienlīdzība maksā vairāk nekā 60 miljārdus eh, stēliņu mācības. Mums ir arī jāpaturprātā tas, ka samazinot nevienlīdzību, ne, nozīmē, ka mums ir nepieciešams atšķirīgas uh, darba programmas, ne, mums ir tā, nepieciešams tāds kopīgs darbs, lai nodrošinātu atvērtu, konkrēt spējīgu tirgu, stimulētu inovācijas pētniecību veselības aprūpas jomā, identificētu ide efektīvus veselības aprūpas modeļus un palīdzētu dalībvalstīm rast jauns veselības aprūpas modeļus sistēmas. Paldies, ka man uzklausījāt. Esmu gatava atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, Maklārkinas kundze, lūdzu. Bastos kundze, tautas politiskā tautas partija. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eh, agradeço a intervenção. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies kolēģei, kas mūs e, tik skaidri informēja par šo jautājumu. Es vēlētos norādīt uz to, ka komisijas paziņojumā pavisam uh, realistiski un objektīvi ir atspoguļot visi tie uh, līdzsvaru trūkumi, kas šobrīd ir rodami Eiropas uh, Savienībā veselības aprūpas jomā. Te ir uzsvērta nevienlīdzība, ko izraisa dažādu, so, dažādi sociālie faktori Un ir minēti trīs piemēri. Mazu um, bērnu vecumā līdz viena gada mirstība. E, dažās dalībvalstīs e, šis rādītājs ir piecas reizes augstāks nekā citās valstīs. Kas attiecas uz dzīves ilgumu, tad 14 e, gadu vairāk sievietēm nekā vīriešiem dažos reģionos. Šie ir ļoti svarīgi skaitļi. Mums jācenšas rast atbildes uz tiem jautājumiem, kuri ir radušies, un mums savā komitejā ir jācenšas sagatavot atzinumu ziņojumam, kuru sagatavo NV komiteja. Un kur referenti ir sociālistu un demokrātu pārstāve. Kas attiec uz mūsu atzinumu, un nevienlīdzības samazināšanu veselības aprūpas jomā Eiropas Savienībā, būtu nepieciešams, lai kompetentās uh, dalībvalstu nacionālās, reģionālās vai vietējās iestādes iesaistītos šajā darbā. Bet tāpat ir nepieciešams arī informēt pilsoņus, lai viņi paši varētu palīdzēt sasniegt šos mērķus par vienlīdzīgas eh, veselības aprūpas sniegšanu. Mums nevajadzētu aizmirst par gados veciem, nabadzīgiem iedzīvotājiem, tāpat arī eh, bērniem un visām citām viegli ievainojumām iedzīvotāju grupām. Šobrīd, kad Eiropas kar bezdarba krīze un ekonomiskā krīze kopumā, tad nevienlīdzība veselības jomā ir jo īpaši svarīga. Paradoxāli ir tas, un tas pavisam skaidri arī būtu jāsaka, ka Mēs šobrīd strādājam pie diezgan, tad, diezgan ievērojams līdzekļu samazināšanas budžetos, dalībās cenšas samazināt budžeta līdzekļus, un tas, protams, atstāja milzīgi sekas, tā ir skaitā arī to, ka tiek samazināti tie līdzekļi, kas parasti tiek atvēlēti veselības aprūpei. izdevumu samazināšana ietekmēs arī rīcībā esošo resursu daudzumu dažādajās dalībvalstīs, to līdzekļu daudzumu, kas tiek atvēlēts veselības aprūpē. Tāpēc arī mums ir jāatbalsta tā komiteja, kas ir atbildīga par šo jautājumu un kas sagatavo šo atziņojumu. Paldies! Paldies, un tagad vārds sociālistu pārstāvei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referentei, kas eh, mūs iepazīstināja ar, ar šo dokumentu, kas ir domāts visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Jā, tik tiešām šajā ziņojumā mēs pievēršamies nelielīdzībai veselības jomā. Mēs esam konstatējuši šīs atšķirības, mēs tāpat esam konstatējuši arī tos, kuri no šīm atšķirībām šķiet vis, uh, uh, cieš visvairāk. Tomēr es domāju, ka situācija nav neizbēgama. Mums ir jāpasaprot, ka ekonomiskā situācija, kurā pat labāk atrodas Eiropas Savienība, ir ļoti smaga, un tas atstāja ietekmu uz visām politiskajām jomām. Iekšējā tirgu mums nevajadzētu domāt, ka šī ekonomiskā situācija, sarežģītā ekonomiskie apstākļi uh, ir uh, tāda kā atruna mums, un tāpēc mēs nevaram neko mainīt veselības aprūpas jomā, tāpēc mums ir jācīnās pret nevienlīdzībām veselības aprūpas jomā, pat ja tam ir zināmas izmaksas. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums, kurā ir teikts, ka jaunajās politikās, jo nevienlīdzība veselības jomā e, ir vērojama ne tikai viens uh, e, dalībās ietvaros, bet arī reģionu starpā. Mums ir jādomā par šiem jūtīgiem reģioniem, mums ir jādomā par jūtīgākajām iedzīvotāju grupām, tā piemēram, tie ir uh, bezpajumtnieki un citas iedzīvotāju grupas, kas saskars ar milzīgām grūtībām un nevar saņemt veselības aprūpi, tāpat arī jaunieši, kuri šobrīd bezdarba situācijā uh, varbūt piekop tādu dzīvesveidu, kas arī var radīt sēkas, tā piemēram, tas var būt alkoholisms un citas problēmas, ar kurām saskaras Eh, šī iedzīvotāja grupa, un tāpat arī jādomā arī par gados veciem cilvēkiem. Tātad es uzskatu, ka komisija sakot, ka visās jaunajās politikās, tā skaitā lauksamniecības politikā, vidas aizsardzības politikā, Eiropas likumdošana, kur mēs cenšamies uzlabot, piemēram, attiecībā uz tiesībām darba tirgu, mums varētu palīdzēt arī vienlaikus uzlabot situāciju, veselības aprūpas jomā. Mums ir jānostiprina savas pētniecības programmas, un mums ir jāizmanto progresa programma cīnoties pret nevienlīdzību veselības aprūpas jomā. Es vēlētos, lai mēs noteiktu, lai mēs izmantotu Pasaules veselības organizācijas definīciju veselības aprūpei. Mums būtu jāatsauc uz šo definīciju. Es domāju, tas būtu jāpatur prātā mūsu ziņojumā. Un noslēgumā es vēlētos teikt, ka, protams, tas viss nav atkarīgs no mūsu komitejas, bet būtu ļoti svarīgi panākt to, lai būtu profilaktisks veselības aprūpas programmas skolās. Un vēl viens jautājums, kas tomēr ir mūsu komitejas darbības lautā, lauciņā, pie kur mēs strādāsim šo pēcpusdienu, ir jautājums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu visiem veselības jomā strādājošiem, visiem tiem, kuri uh, Um, pārvietojas un strādā Eiropas Savienības iekšējā tirgu, mums ir jācenšas risināt problēmas, kas ir saistītas ar ārstu trūkumu lauku rajonos. Mums ir jāizbeidz šī te juridiskā neskaidrība, kas šobrīd smagi gūstas uz uh, medicīnas, medicīnas jomā strādājošiem Eiropā. Paldies! Paldies! Liberāļu vārdā! Parvanovs kundze nav klāt, līdz ar to viņas vārdā runās Busākungs. Paldies! Jā, Vanovas kundze ir mūsu ēna referenta, bet eh, viņa nevarēja ierasties, tā kā es uh, eh, runāšu viņas vārdā. Nu, Vēlos apsveikt Maklārkinas kundzi ar sagatavoto mm, ziņojumu, mm, ļoti visaptvēroša pieeja. Aplaukojot veselības aprūpas sistēmas Eiropas Savienības valstīs, mēs redzam ļoti dažādas sistēmas ar dažādu fonu un evolūciju, dažādiem budžetiem, kas eh, dažās dalībvalstīs ir ļoti liels un ar ļoti dažādiem noteikumiem. Saskaņā ar līgumiem veselības aprūpe, veselības aprūpes organizācija ir valstu kompetence. Un Eiropas institūcijas nevar daudz ko izdarīt šajā kontekstā. Bet tāpat laikā varam iedomāties konkrētas aktivitātes, lai uh, mazinātu nevienlīdzības, varam veidot kopīgas stratēģijas, lai apkarotu slimības. Otrakārt, varam apmainīties ar pāraugu praksi dalību valstu starpā. Un varam veicināt Eiropas līmenī, parlaments un komisija var aicināt dalību valstis uh, ieviest šo pāraugu praksi, runājot par patērētāju aizsardzību no negodīgas uh, prakses. Uh, Nu, šeit aizsardzība nav vienāda visās valstīs, tā kā arī šeit ir nevienlīdzība. Un uh, mums jāizveido kopīgi standarti uh, patērētāju aizsardzībai, lai nenotiktu mm, nelikumīga mm, izturēšanās pret pacientiem slimnīcās, un tas noteikti nāktu par labu patērētājiem. Un um, pārobežu veselības aprūpas direktīva arī jāpiemina jo tā ļaus eh, pilsoņiem ārstēties, eh, rūpēties par savu veselību, jebkurā ES valstī, un tas varētu būt labs instruments, lai mazinātu nevienlīdzības tieši veselības aprūpas jomā. Un es ceru, ka NV komiteja rīt nobalsos pozitīvi un uh, tiks panākta vienošanās arī ar padomi. Paldies! Paldies Busoju kungam! Zaļo vārdā es esmu ēnu referentes, izteikšos īsi, vēlos pateikties Klakins kundzei un ēnu referentiem, kas eh, izteica nodrīgus un svarīgus komentārus. Tad laba diskusija mums eh, notiek. Es uzskatu, ka jākoncentrējas uz eh, pamataspektiem šī atzinumā, jo pārobežu veselības aprūpe tiek skatīta kaut kur citur. Mums nevajadzētu darbus dublēt. Uh, Mums jākoncentrējas uz to, ko varam grozīt um, ar šo atzinumu. Tātad informēšana, profilakse. Šie ir atslēga vārdi. Par to mums jārunā. Bet tas ir ļoti īsi no manas puses, kā ēnu referentes. Un um, es tagad esmu atpakaļ priekšsādātājs lomā. Un uh, es redzu, ka Hongok nav klāt, Salvinīkungs nav klāt, nu tad eh, Šaldebros kundze. Paldies, eh, paldies priekšsādē, paldies referentes kundzei par lielisku prezentāciju. Pilnībā piekrītu tam, ka mums ir jācīnās un jādara daudz vairāk šajā jomā. Piemēram, vajadzētu strādāt ar dātu apkopošanu un apmaiņu, lai mēs e, īsti zinātu, kādas tad ir šīs nevienlīdzības katrā dalība valstī. Tā ir vietēt fundamentāla lieta, kas vēl nav minēta līdz šim. Bet tas ir ļoti svarīgi, lai varētu nodrošināt vienlīdzīgus e, apstākļus veselības aprūpas jomām proti apmācība, jo, med, jo labāk mūsu veselības pro, personāls tiks apmācīts, jo mazākas būs šīs nevienlīdzības veselības aprūpas sfērā. Mums šeit ir jārunā par ilgtermiņu. Un aizvien vairāk vajadzētu pārliecināt šo veselības aprūpas personālu, izvēlēties aizvien plašāku apmācību. Ir uh, lietas, ko mēs varam darīt īstermiņā, dātu apkopošana, informācijas apmaiņa, bet ir arī lietas, kas jādara ilgtermiņā. lai katrs arī pilsonis varētu būt labāk informēts par uh, šīm problēmām. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies referents kundze, paldies ānu referentiem. Tas, kas šeit trūka, bija diskusijas par to, kas rāda nevienlīdzības veselības aprūpē. Tas arī, kas tika teikts par nabadzību, tas arī ir svarīgi, jo tagad mēs esam Eiropas gadā, kur esam uh, definējuši kā cīņu pret nabadzību, līdz ar to ir ļoti svarīgi par to runāt. Šīs debātas ir notiek ļoti labā laikā. DPP ēnu referenti runāja par budžeta samazinājumu, kāds notiek ne tikai manā dalība valstī, apvienotā karalistē, bet visā Eiropas Savienībā. Tad arī, nu, Tās bāžas uh, ir tās, ka šī nevienlīdzība veselības aprūpē pieaugs, tādēļ, ka budžets tiek samazināts. Un arī raugoties uz Eiropas Savienības veselības aprūpi, tad mēs runājam šeit par pievienoto vērtību, kādu parāku praksi mēs varam apmainīties aizliegumu, piemēram, par smēķēšanu um, publiskās vietās ievērojami samazinās arī to bērnu skaits, kuri slimo ar astmu šī pasākuma rezultātā. Tādējādi paraugu praksa varētu kopumā veicināt uh, veselības aprūpas vienlīdzību. Vairāk jautājumu par pacientu informāciju. Esmu ļoti nobežījusies, Mēs runājam par informāciju pacientiem, mēs runājam par reklāmas direktīvu, par uh, farmācijas produktiem un tam līdzīgi, bet, kad mēs runājam par pacientu informāciju, tad ir jābūt ļoti skaidram tam, ka mēs šeit runājam par neatkarīgu informāciju, nevis par kaut kādu farmācijas propagandu. Šeit mums ir jārunā par informāciju, kā tiek piešķirt pacientiem, bet nevis par reklāmu. Uh, kā arī iesaistīto pušu aktīvu līdzdalību. Visām interešu grupām būtu jābūt iesaistītām, ticībā arī uz specifiskām slimībām. Un par inovācijām. Par prevenciju tika runāts. Varbūt jūs priekšsēdētāji jūs runājāt par to, par prevenciju, kas ir tik svarīga, lai varētu mazināt nevienlīdzību. Tas ir par to tik runāts arī pētījumos. Arī par runājot par dažādām um, plaušas slimībām, bronhītu un tam līdzīgi. Ja mēs mēģinām jau šīs slimības uh, identificēt ļoti āgrā stadijā. Tas, protams, arī mazina slogu veselības aprūpes izmaksām. Tātad šī ātrā diagnoze ir ļoti svarīga. Ļoti daudz jautājumi. Vēlētos par tiem visiem runāt šajā komitejā. Paldies! Vielen Dank, Frau Steiler. Äh, paldies, Stāvulis kundzei. Tagad vārds uh, äh, Praisa kungam no komisijas. Es, es neredzu nevienu citu. Lūdzu, Praisa kungs. Paldies. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies Inko komitejai un Eiropas parlamentam Jūs esat pievērsušies šam Eiropas komisijas paziņojumam. Mēs novērtējām referencam um, teikto un tāpat arī to, kas izskanēja šās dienas diskusijās. Esmu ieradies šeit kopā ar kolēģi no nodarbinātības ģenerāla direktorāta, un uh, tas ir tāpēc, ka to sagatavoja gan veselības, gan sociālās politikas komisāri iepriekšējā komisijā, komisijas sastāvā, un kā jau runātāji norādīja, tas norāda uz to, ka mums ir nepieciešama integrēta pieeja Eiropas Savienībā. Un mums ir nepieciešams integrēt šo pieeju ar politikām citā līmenī, jo tas ir ļoti savstarpēji saistīts jautājums. Kā jau runātāji pieminēja, nevienlīdzības pastāv ne tikai dalībvalstu starpā, tātad 20 eh, gadu eh, atšķirība jau dzīves ilguma eh, ziņā bet tas pat sakāms arī vienas dalībvalsts ietvaros. Atšķirības ir milzīgas, kas attiecas uz uh, viegli ievainojamām grupām, piemēram, Romu populāciju, tad šīs atšķirības ir daudz lielākas. Komisija šajā ziņojumā ir minējusi to, ka daudzus no iemesliem mēs varētu izskaust. Jo, protams, ka tam visam pamatā lielā mērā ir sociāla-ekonomiskie faktori, tāpēc mums ir jāstrādā pie politikas, kas nodrošinātu labāku sociālo un teritoriālo uh, kohēziju. Mums ir jācīnās pret nabadzību un jācīnās pret atstumšanu, atstumtību, un tas ir svarīgs strādājot pie šīm nevildzīdzības jautājumiem. Bet, protams, ka ir jādomā arī par uh, iedzīvotāju uzvedību, un daudzos gadījumos šo uzvedību nosaka arī dažādi ekonomiskie faktori, tā piemēram smēķēšana, alkoholisms, eh, nepietiekams uzturs un citi jautājumi ir cieši saistīti ar ekonomiskajiem faktoriem. Netika īpaši uzsvērts, uh, uzsvērti daži aspekti, varbūt tāpēc, ka tie nav paši eh, svarīgākie, lai arī uh, tiem arī ir zināma nozīme, bet tas nenozīmē, ka, piemēram, iekšējā tirgū, iekšējais tirgus un patērētāja aizsardzības politika nav eh, nozīmīgi strādājot pie jautājumiem, kas saistīti ar nevienlīdzību veselības jomā. To pieminēja arī runātāji šarī diskusijās, runājot par patērētāja aizsardzību, gan veselības aprūpas jomā, gan vispārējā, vispārēji runājot, jo uh, um, negadījumi, kas saistīti ar uh, ceļu satiksmi, tāpat dažādu produktu patērēšanu, ir viens no galvenajiem iemesliem, piemēram, jauniešu mirstības uh, gadījumos. Un tāpēc mums noteikti ir jācenšas aizsargāt viegli ievainojamas grupas, lai gan, protams, ka iekšējais tirgus, kas pienācīgi darbojas, ir ļoti svarīgs pamat noteikums un priekšnoteikums, lai mēs izskaustu nevienlīdzību veselības jomā Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, kas attiecas uz eh, veselības aprūpas sistēmu, ir vairāk svarīgi faktori. Es nevaru šobrīd pievērsties tiem visiem, ka, kas attiec, piemēram, uz uh, farmācijas produkcijas cenām, informāciju, eh, profesionālo kvalifikāciju, tāpat arī veselības jomā strādājošo brīvu pārvietošanos un tām bažām, kas pastāv, lai panāktu to, ka visas dalībvalstis var algot un noturēt uh, augsti kvalificētu medicīnas personālu lai būtu nepieciešamie resursi. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs tāpat arī vēlamies strādāt ar jums un dalībvalstīm, uz kurām gūstas atbildība par veselības sistēmas eh, pārvaldīšanu un veselības aprūpas sniegšanu. Aptuveni uh, pusē dalībvalstu ļoti liela nozīme ir arī reģioniem un reģionu pārvaldībai. Un tagad es vēlētos uh, varbūt pievērsties sociālās aizsardzības aspektiem, lai nodrošinātu uh, piekļuvu uh, veselības aprūpē došu vārdu kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo iespēju izteikties. Es vēlējos vien papildināt kolēģi eh, teikto, Praiskunga teikto. Jā, Sociālās aizsardzības komiteja arī cieši strādā pie šī jautājuma. Un Sociālās aizsardzības komiteja vispirms jau ir sadarbības iestāde, kas eh, palīdz nodrošināt sadarbības starp Eiropas Savienības līmeni un dalībvalstīm, jo mēs strādājam jomā, kas, protams, galvenokārt uh, gulstas uz uh, dalību valstu pleciem. 18. maijā mēs nācām klajā ar dokumentu, kurā uh, tika ņemti vērā svarīgākie punkti, tā skaitā tika uzsvērt arī tie punkti, kurus pieminēja runātāji šorīt viegli ievainojumās grupas, jeb neaizsargātās grupas, jo tieši tās cieši no nevienlīdzības veselības jomā, protams, ir geogrāfiskās nevienlīdzības dalībvalstu starpā, bet arī vienas dalībvalsts ietvaros. To būtu svarīgi uzsvērt. Un mēs saskaramies arī ar īpašu problēmu, par kuru runā akadēmiķi aprins un pētnieki, proti runa ir par neaizsargātām grupām, un mums ir īpaši uzmanība jāpievērš šim jautājumam, un kas attiecas uz piekļuvu veselības aprūpēji, tad aptuveni kopš 2006. gada, tātad jau vairākus gadus Nodarbinātības ģenerāla direktorāts vairāk strādā pie jautājumiem, kas saistīti ar to, lai uzlabotu piekļuvi un kvalitāti veselības um, aprūpei un atvērtās ko, uh, sadarbības metodas ietvaros mēs cenšamies nodrošināt arī uh, to, lai mm, būtu tādas sistēmas, kurām, kuras būtu ilgtspējīgas. Un sociālās aizsardzības komiteja noteikti ir ņēmusi vērā pētījumu rezultātus un centīsies piedāvāt tādus risinājumus, kas varētu palīdzēt uzlabot veselības aprūpas sistēmu piekļuvi tai. Un 18. maijā mēs nācām klajā ar oficiālu viedokli šajā jomā. Vēl viens jautājums, kas būtu jāpiemina, ir informācijas apmaiņa. Un ir skaidrs, ka informācijas apmaiņa un datu vākšanas uzlabošana, tātad datu, kas attiecas uz socioekonomisko statusu, uz sociālajiem aspektiem, ir ļoti uh, svarīga prioritāte mums. Mums ir jācenšas strādāt ar tādiem uh, rādītājiem, indikatoriem, kas tālāk tiek apstiprināti kompetentajās iestādēs, bet pēdējo mēnešu laikā mēs esam daudz strādājuši ar Eirostatu un dalībvalstīm, jo, protams, ka tas viss ir dalībvalstu kompetencē, un mēs esam strādājuši pie šo te datu vākšanas. Un visbeidzot, es domāju, ka svarīgākais tīri no strateģiskā viedokļa ir panākt to, lai vis, iztenojot visas citas politikas, mums izdotos uzlabot situāciju veselības aprūpas jomā, jo es domāju, ka te nav runa tikai par klīnisku problēmu. Ilgtermiņā mums ir jādomā par visiem tiem eh, noteicošiem faktoriem visas dzīves garumā, kas nosaka to, kādā stāvoklī ir katra individu veselība. Paldies! Paldies, un tagad eh, vārds. Uh, referentei, un es vēlētos, lai jūs eh, mūs informētu arī par to, kā, kāds tad būs darba grafiks pie šī jautājuma. Paldies! Paldies vēnu referentiem visiem deputātējiem un arī komisijai par komentāriem par šo ziņojumu. Mm, jā, es gribēju pateikt vēl vairāk nekā šorīt, jo mēs eh, dziļāk skatāmies šai jautājumā, mēs redzam, cik tas ir ļoti izsveroši un cik tas ir aktuāls mums visiem. Jo vairāk iedziļamies šajā jautājumā, jo vairāk mēs gribam par to runāt, jo vairāk mēs gribam šos jautājumus atrisināt. Līdz ar to man ir tiešām jāprobežies tikai vienīgi ar iekšējā tirgus aspektiem. Jā, varbūt šīs sarunas par iemesliem, par nevienlīdzības iemesliem bija visai tāda aprobežot, jo vajadzēja izvēlēties galvenos jautājumus. Es augstu novērtēju jūsu sacīto un uh, iekļausim tos komitejas ziņojumā, lai mēs varētu arī plašāk apskatīt šo jautājumu. Mums ir nepieciešams arī precīzi runāt par sociāla-ekonomiskajiem faktoriem, par ekonomiskajiem indikatoriem. Jo tieši tas arī stimulē veselības aprūpas sistēmu Tas jāpatur prātā. Pētniecības programma, kas arī programmas, kas tiek minētas, tas ir absolūti svarīgs. Mums ir nepieciešams strādāt ar tirgu, lai nodrošinātu, ka investīcijas pētījumos uh, arī tiek veiktas. Lai arī mm, Eiropa joprojām būtu plagmanis uh, pētniecības jomā veselības aprūpē. Jādomā, kas mums ir šeit Eiropas Savienībā, jātiecībā arī uz dātu apkopošanu, lai izstrādātu pie jaunām idejām un paraugu praksa apmaiņu. Tas viss ir uzsvērts šī rīt diskusijā. Vēlamies arī uzsvērt iekšējā tirgus un uh, patērētāju aizsardzības komitejas lomu. Mums ir ļoti daudz ideju, kuras vēlamies celt ga galdā. Uh, jā, kalendārs, darba grafiks. Esmu īsti pārliecināta, ka jūs saņemsiet ziņojumu tulkojumu, bet grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. decembris. 10. es to iesniegšu, un līdz ar to pēc nedēļas jums arī saņemsiet tulkojumu 29. vai 13. novembrī tiks skatīts šis ziņojums un termiņi ir 7. termiņš ir 7. decembris. Un 10. janvārī balsojums. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tag. Tagad nākamais punkts darba kārtībā. Mazumtirdzniecības nozares uzraudzība. Un nu, es dodu vārdu Uh, Korasa Bildes uh, kundzi, lūdzu. Paldies! Jūs atceraties, uh, pagājušajā sanāksmē 29. septembrī komisija prezentēja ļoti labu un visaptvērošu ziņojumu analīzi par mazumtirdzniecības nozari. Un viņi tur uzskaitīja problēmas, kas tika identificētas runājot ar interesētajām pusēm. Mēs runājam par jautājumiem, uh, tādiem kā godīga komercpraksa, cenu eh, dispartāte, cenu starpības, mm, piekļuve patērētājiem, eh, vidas aizsardzība no nu, iekšējā tirgus viedokļa. Par to visu mēs runājam, tad izdomājam, ka jāsašaurina aptvērums un jākoncentrējas uz prioritātēm. Mm, četras lapuses tikai ir šie ziņojumā, un eh, komisija vairs nes, negatavos paziņojumus. Tā kā šodien es gribētu jūsu palīdzību, lai sašaurinātu aptvērumu. Es vēlētos uh, uz rīcību orientētu ziņojumu, kas runā par pamat problēmām, kas uh, mums ir, kas ir ieinteresētajām pusēm. Un es vēlētos konkrētus piemērus, konkrētas darbības, konkrētus uh, gadījumus, lai mazumtirdzniecības nozare labāk funkcionētu. Tā ir pirmā reize, kad parlaments runā par mazumtirdzniecības nozari. Mēs runājam par izaugsmu, par darba vietām Eiropām. Līdz ar to mums uh, saistības. Uh, mm, ēnu referents bija ļoti labs uh, pagājušo nedēļu Strasbūrā. Un paldies visiem, visiem ēnu referentiem par konstruktīvo uh, ieguldījumu. Es uh, jau runāju ar dažiem uh, partneriem, kas vēlas plašākas konsultācijas, līdz ar to man nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotu ziņojumu. Mūsu prioritātes jomas tagad man interesē, lūdzu palīdziet man ar to. Un tagad pēc konsultācijām es redzu šādas prioritātes - labāk piekļuve veikliem un produktiem patērētājiem, piekļuve tirgumu, tiesības uz šo piekļuvi. Dīvaini, ka mums par to vēl jārunā, bet izrādās ir daudz ierobežojumu. Nacionālā līmenī dalība valstīs um, nepastāv, nevienmēr pastāv preču, uh, brīvā preču apreite. Uh, Francija un Nīderlanda sieras dažādi jāiepako. Dažreiz uh, atsevišķām precēm, tad, tad vienādām precēm nepieciešami dažādi certifikāti. Un tā tālāk un tā joprojām. Es vēlētos arī vairāk piemēru mm, šādā virzienā. Mēs nevēlamies atkal izgudrot uh, ratu. Mēs vēlamies uh, izmantot uh, esošo paraugu praksi un uh, izdarīt spiedienu, lai tiktu īstenota šī brīža iekšējā tirgus likumdošana. Vēlamies izdarīt spiedienu arī uz rūpniecību, lai rūpniecība izdarītu spiedienu uz dalību valstīm, nevis sūdzētos um, Eiropas Savienībā visu laiku. Vēl viena lieta. Pastāv tā diezgan stingra praksa, kas ierobežo izvēli un patur augstas cenas. Uh, ko piemēro liela zīmoli mazumtirzniecības nozarei, lai labāk pārdotu savus preces. Par to daudz ir noraizējušies. Un efektivitātes jautājums. Atkritumu uh, apglabāšana, enerģētikas ietaupījumi, ietekmē uz apkārtējo vidi. Testēšanas standarts, sastarpēja atzīšana, inovācijas Daudzām kompānijām tiešām lieliskas izpētes un izstrādes uh, kapacitātes, kas varētu nākt par labu ikvienam, jāapvienot spēkus. Jāapskatās, vai mēs uh, varam mainīt kaut ko kopienas līmenī. Mēs neiejauksimies uh, vietējā likumdošanā, mēs papildināsim esošo likumdošanu. Mm, pagadām tiek gatavot uh, likumdošanas pakotne patērētāju aizsardzībai. Un um, dažās jomās uh, mm, iespējams mums vajag regulēt mazāk, nevis vairāk. Un uh, šeit mums ir jutīgs jautājums, proti negodīgi komercpraks. Azvien vairāk kompāni pat neuzdrošinās uh, atnākt šeit un stāstīt par problēmām, jo baidās no biznesa zaudēšanas. Tā kā uh, Mums tik tiešām jāatrod visas deta detaļas, jāinformē sabiedrība, jānotiek plašām debatēm par jautājumiem, kas dažreiz netiek nemaz izskatīti, jo cilvēkiem ir bail. Tā kā mans uzskats ir, ka mums vajadzīgs dialogs, partnerība, rūpniecība. Nav vērts rādīt ar pirkstu uz kādu, kādu apsūdzēt, Uh, nākt klajā ar mm, kādiem ideoloģiskiem apsvērumiem. Mēs uh, vēlamies, lai rūpniecība uzņemtos uh, atbildību, lai notiktu pašregulēšana, un, manuprāt, mēs šeit esam, lai runātu par šo tēmu un skatīties, vai rūpniecība vēlas sadarboties konstruktīvi, dalīt atbildību uzņemties saistības brīvprātīgi, un eh, tad mēs redzēsim, vai mums nepieciešami obligāti noteikumi, vai arī mēs varam uzticēties partneriem, un visu var atrisināt ar dialogu palīdzību par laika grafiku. Lūdzu sekretariātam vairāk laika, jo mums jāiesaista visas interesētās puses, lai tas būtu līdzdalības uh, process ar eh, patērētāju organizācijām, ar uzņēmumiem un tā tālāk. Un ēnu referentiem, protams. Un tad 3. novembrī eh, komisijai notiks eh, konsultācijas. Nē, 27. oktobrī tas būs, kad komisija organizēs konsultācijas ar interesētajām personām. Viss ir lepni lūgti. Un um, mm, 13. novembrī IMCO notiks seminārs. Mēs joprojām nezinām daudz par semināru formātu. Es par to domāju. Mēs vēlētos organizēt kaut ko arī Zviedrijā, kur arī visi tiek laipni aicināti. Es pagaidām piekrītu sekretariātam prezentēt uh, ziņojumu mārta sākumā, tad um, līdz mārta beigām varētu iesniegt grozījumus un imko nobalsot aprīļa vidū. Nu, tad um, nu, pagaidām tā izskatās laika grafiks. Es vēlos dzirdēt jūsu viedokļus gan par saturu, gan par laika grafiku. Paldies par laika grafiku. Hārbora kungs lūdza man norādīt uz to, ka šis laika grafiks mm, ir diezgan um, dāsns, ka mums varētu rasties uh, problēmas ar iekšē tirgus. Ja likumdošanas pakotne varbūt to var nedaudz saīsināt, bet kā ēnu referente saprotu, ka nepieciešams kārākas konsultācijas, bet man šodien ir arī priekšsādātājas loma, un šeit man jānorāda, ka tas var pārklāties ar mūsu citiem pienākumiem, bet par to runāsim. Lūdzu, tagad Gepards kundze, kas pārstāv Panzīrī kungu. Paldies! Karās Bildes kundzi par eh, šiem skaidrojumiem. Pandzērī kungs eh, pastāstīja man par ēnu referentu tikšanos un pastāstīja, ka tā bija ļoti, tā notika ļoti pozitīvā gaisotnē, un par ko arī vēlos pateikties viņa vārdā. Par laika grafiku. Vēlos piekrist tam, ko teica Malkolms Hārbors. Mums kā, koordināt, kā IMCO koordinatoriem ir lēmums uh, strādāt pie iekšējā tirgus pakotnes. Tur mums ir trīs ziņojumi, kas jāskata paralēli, uh, nevis uh, atsevišķi, un tad mums ir nepieciešams laiks, un šo laiku mēs iegūsim tikai pabeidzot saulēcīgi citus ziņojumus. Uh, Un tad mums jāparunā nu, vēlreiz par laika grafiku, lai mums nepārklātos tiešām eh, ieplānotie darbi. Par saturu. Piekrītu jums praktiski visos punktos. Jūs eh, skaidri iezīmējāt eh, mazo un vidējo uzņēmumu problēmas, un ka mums jāskatās, lai mazie, lai maziem uzņēmumiem būtu iespēja izdzīvot šajā pasaulē. Tas ir mūsu lielais uzdevums. Ne nu, jau tāpēc, ka šie uzņēmumi svarīgi paši par sevi, bet e, tāpēc, ka tie ir svarīgi mūsu patērētājiem. Un um, šie pakalpojumi ir e, jātuvina pilsoņiem. Šeit e, nedrīkst ļaut e, darboties tikai lielajiem uzņēmumiem. Un šeit jārunā arī par pilsētvidi un par noteikumiem, lai būtu godīga konkurence starp lieliem un maziem uzņēmumiem, lai maziem uzņēmumiem būtu labas izredzes. Un vēl viena lieta - piekļuve tirgumu. Tik tiešām ar tā, ka mums jānodarbojas ar šo tēmu, tā kā bija eh, pie pakalpojumu direktīvas, varbūt nepieciešams skrīnings, pārbaudīt uh, kādi noteikumi ir vajadzīgi, tādu ir daudz, bet jūs minējāt citus noteikumus, kas ir diezgan absurdi. Runa, ir, runa vairs nav par tirzniecības kvalitāti, drīzāk tas ir protekcionisms. Un no tā jāizvairās, jo ir taču nepieciešams iekšējs tirgus. Tā kā tas viss ir jāizskata. Mums, sociālistiem demokrātiem, tirgus um, atvēršana nenozīmē deregulēšanu, bet uh, gan saprātīgu regulēšanu. Es vēlos to precizēt, lai mēs nesajauktu šīs divas lietas. Šajā kontekstā mums jādomā arī par to, ka mazumtirdzniecība arī Mazās pilsētās e, ir ļoti svarīga atsevišķiem e, patērētāju slāņiem, vecāka gadu gājuma cilvēkiem, e, cilvēkiem, kam kustības grūtības, arī pat, pat ja pastāv iespēja iepirkties internetā, tas nav risinājums, kas piemērots visiem. Tieši runājot par vecāku gadu gājumu cilvēkiem, īpaši sievietēm, kas dzīvo vienas pašas tā ir uh, viņu dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ka viņi neiepērks tikai internetā, bet ka viņam veidos arī kontakts ar cilvēkiem, ka viņi dodas iepirkties, komunicē ar citiem, arī šis elements ir um, jāņem vērā. Līdz ar to ļoti konkrēti jāpadomā, kā šiem uzņēmumiem palīdzēt Panzeri kungs. Piedāvā izskatīt fiskālās politikas stimulus, ko šeit varētu izmantot. No to arī būtu vērts pārbaudīt, lai šie uzņēmumi būtu konkrēti spējīgi Un uh, vēl viena lieta, ko kolēģis neminēja, bet kas man šķiet svarīga - lielpilsētās. Nepieciešama uh, caurskatāma īres un nomas maksa. Dažreiz uh, uzņēmumiem pieprasa ļoti lielu uh, īres maksu, un uh, viņi vienkārši nevar maksāt, un līdz ar to nevar izmantot. Mm, nevar īrēt um, telpas. Tā kā um, jāparūpējas, uh, lai šie uzņēmumi varētu pastāvēt tālāk, jo tie ir uh, vispār vispārīgās intereses pakalpojumi un tiem jāpastāv tālāk. Un es domāju, ka mēs šeit esam uz viena viļņa. Jā, paldies. Nākamais runātājs, viņu pavadīs, starp citu, arī Dānijas televīzijas kanāla komanda, bet nu, tas droši vien nebūs bīstami. Lielas paldies, es turpināšu Dāņu valodā. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es atvainojos par to, ka ierados ar nelielu nokavēšanos, un es eh, nedzirdēju Bildes kundzes eh, uzrunas pirmo daļu. Tāpēc, ja es jebkādā veidā atkārtošos, lūdzu, neņemiet to ļauno. Ļaunā, kā jau tas tika norādīts pirmajā sanāksmē, kurā mēs runājām par šo eh, dokumentu, jāsaka, mums šobrīd vēl nav skaidrs prioritātes, bet es domāju, ka mums būtu svarīgi vienoties par to, kādām būtu jābūt mūsu prioritātēm jautājumos, pie kuriem mēs strādāsim saistībā ar šo ziņojumu. Es domāju, ka mums būtu jāierobežo savu darbību un jāstrādā tikai pie tām jomām, kuras ir šīs te IMCO komitejas eh, pilnvaru lokā. Es nedomāju, ka mums būtu jāaiziet ārpus šīm robežām. Es domāju, ka Mums būtu jāveic vispirms iepriekšējais ietekmes novērtējums, pirms mēs nākam klējā ar priekšlikumiem par noteikumiem, un kas attiecas uz uh, līguma uh, noteikumiem uh, starp uzņēmumiem, tas varētu novest pie zināmām grūtībām. Otrs jautājums, pie kura es vēlētos strādāt, ir šīs te barjeras, kas ir saistīts ar iekšējo tirgu mazumtirdzniecības jomā. Mums būtu jādomā par teritoriālajiem jautājumiem. Un es domāju, ka mums būtu jāpraugās arī uz cenu šķirībām dalību valstu starpā. Jo tas iespējams ir saistīts, piemēram, ar fiskāliem jautājumiem, PVN un citiem nodokļiem, kuriem nav viena un tā pati likme visās dalībvalstīs. Vēl viens svarīgs jautājums ir e-tirzniecība. Man šis jautājums šķiet jo īpaši svarīgs, tāpēc, ka mēs to nevaram atrisināt vieni paši. Mums ir jādomā par gados veciem cilvēkiem, to, kā viņi izmanto mazumtirdzniecības iespējas. Un mums ir jādomā par vienoto tirgu un jādomā, kā mēs varētu veicināt e-tirzniecību. Tālāk mums jādomā arī par konkurētspēju, jo ir vesela virkne privātu marķējumu. Tas nozīmē, ka ir mazāk vietas citai produkcijai, un te mēs tomēr runājam par ietekmu uz konkurētspēju, jo lielās, eh, lielie tirsniecības eh, uzņēmumi ziņā mērā ierobežo konkurētspēju. Es domāju, ka būtu jādomā arī par to, bet kā jau es teicu, uh, Mums ir jāstrādā tikai tajā jomā, kas ir mūsu uh, darbības lauciņā. Mums nevajadzētu domāt par enerģetiku un citiem aspektiem, kas varbūt ir vairāk saistīti ar citu komiteju darbu. Tātad, kā jau es teicu, tie ir galvenie punkti, un es priecājos sadarboties ar referenti un pārējiem kolēģiem. Paldies, tagad es izteikšos kā zaļo referente ēnu referenta. Es vēlētos pateikties um, mūsu referentē. Paldies par uh, šo te sanāksmu, kas tika organizēta arī Strasbūrā. Manuprāt, tā bija ļoti vērtīga. Es vēlētos, lai mēs tomēr paraudzītos, vai nav nepieciešams noteikums uh, šajā te jomā biznes to biznes, jo uzņēmumu starpā jo strādājot pie negodīgas komercprakses, mēs savulaik domājam arī par šo te biznes to biznes. Daži domāja, ka tas būtu jāiekļauj. Komisija mums ieteica tomēr to neiekļaut un gal galā eh, es, tas netika izdarīts, bet es domāju, ka diskusijas par šo jautājumu nav pabeigts un varbūt, ka viens no mērķiem šim ziņojumam būtu panākt to, eh, lai eh, tās jomas, kurās mēs saskaramies ar arvien lielākām problēmām, kā piemēram tāpēc, ka uh, Uh, lielie tirsniecības uzņēmumi kļūst arvien lielāki un mazajiem, mazie gluži vienkārši tiek izspiesti. Es domāju, ka būtu rūpīgāk jāpraugās uz jautājumu, lielo tirsniecības uzņēmumu jautājumu, un varbūt mēs te varētu paredzēt noteikumus. Labi, tagad kā priekšsēdētāji dod vārdu nākamajam runātājam Jankungam. Varbūt es teiktu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģis nevar piedalīties sanāksmē, bet es vēlējos tomēr izteikties, jo esmu priecīgs, ka, ir izstrā... ka komiteja ir izstrādājusi šo ziņojumu un arī vēstulē Barņ... komisāram Barņē. Es norādīju uz to, ka iniciatīva ir lieliska. Ka komisija ir izstrādājusi šo ziņojumu un savā vēstulē es arī minēju līdzīgus argumentus, ko sācīja, kurus jau minēja Gepats kundze, jo mazo veikalu sociālā loma ir atzīta komisijas paziņojumā, arī mums šis aspekts ir ļoti svarīgs. Raugoties uz situācijas attīstību. Mēs redzam, ka ir aizvien vairāk veikalu, kur koncentrējas ārpus pilsētas, pat ja vietējā, bet iedzīvotāji vietējā kopieni pret to, arī mazie veikali tiek slēgti ciematos. Tam ir ietekme uz drošību un sociālo tīklu. Mazie veikali ir ļoti svarīgi. Ņemot vērā arī to, ko sacīja jau citi kolēģi, ir kaut kas jādara, lai veikali, kuri atrodas ciematos, tiktu atbalstīti. Daži veikali, kad viņi veic iepirkumus, viņiem ir jāgrupējas, jo kā maziņš veikals nevar konkrēt ar lieliem veikaliem. Un ir ļoti grūti cīnīties pret lielo uh, veikalu uh, ķēdēm. Un šis B2B, ko jūs minējāt. Tas varbūt būtu jāskata kopā ar uh, nelojālu praksi. Un rast varbūt arī veidu, lai varētu atbalstīt mazos veikalus. Viņi varētu izdzīvot, jo īpaši tur, kur tas ir svarīgi tieši no sociālā viedokļa. Es uzdevu jautājumu komisāru kungam, viņš ļoti pozitīvi reaģēja. Varbūt varētu izstrādāt atsevišķu ziņojumu, atsevišķu darba plānu, un komisija varētu norādīt, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu mazajiem tirgotājiem. Komisārs arī ņems vērā mūsu diskusijas šeit un varbūt iespējams ir um, rast risinājumu maziem tirgotājiem. Komisārs ir ļoti atvērts šādiem priekšlikumiem. Paldies! Rošforkungs. Paldies priekšsēdētāji! pirms brīža ar Žvenkungu mēs runājam par alkoholu, un es vēlētos, lai šajā jomā arī mēs, <clears throat> arī mēs neiekrit tajā pašā mm, slazdā, kurā iekrīt alkoholiķis, kurš vakarā meklē pazudušās atslēgas, kas turpat deguna galā vien ir. Es priecājos par to, ka mums ir šādas diskusijas, jo tās parāda, ka Mēs tomēr vēlamies paplašināt aptvērumu. Mums, protams, ir jāizraugās prioritātes, bet tomēr nevajadzētu uh, šobrīd pakļauties tādiem kā rāmjiem, kas drīzāk ir um, saistīti ar tiem datiem, kas mums ir par patērētāju apmierinātību jeb sūdzībām. Tas, protams, ir svarīgi, bet tas vēl nav viss. Es priecājos, ka um, šajā Consumer Market Scoreboard ievaddaļā ir minēts tas, ka patērētāji un patērētāju apmierinātībai ir jābūt eh, centrā, eh, turpinot uzlabot iekšējo tirgu, vienoto tirgu. Es um, uzskatu, ka viss tas, kas izskanēja šajās diskusijās, ir ļoti nozīmīgi, jo īpaši, kas attiecas uz konkurenci un mazajiem, uz, mazajiem uh, tirsniecības uzņēmumiem. Un tas varbūt neatbilst šai, šai te uh, Uh, rezultātu tabulai, kuras pieminēju pirms brīža. Kas attiecas uz konkurences jautājumiem, tad patērētājs patiesībā bieži vien nemaz nezina, ka liela daļa uh, lielo tirzniecības uzņēmumu, uh, kuri uh, ārēji šķiet konkurē savā starpā patiesībā, ir apvienojušies vienā milzīgā konglomerātā un viņi pat nekonkurē savā starpā. Tāpēc es domāju, ka tas ir viss. Uh, tam tās ir vislielākās bažas, proti par to, ka patiesībā eh, runa ir par uzņēmumiem, kur iegādājas savu produkciju vienā un tā pašā eh, vairuma tirdzniecības bāzē, vai arī gluži vienkārši ir apvienojušies vispār vienā kopīgā lielā uzņēmumā. Es domāju, ka eh, mums ir jāizstāv mazie uzņēmumi, un es priecājos par to, ka kolēģi runā par šiem maziem tirsniecības uzņēmumiem, arī es esmu centies tos aizstāvēt, diemžēl to nav bieži, to bieži vien nav viegli izdarīt, jo mēs eh, nevaram pilnībā īstenot godīgas konkurences noteikums, ja mēs aizstāvām mazos uzņēmumus, bet mums ir jācenšas panākt vienošanos savā starpā, jo mēs vēlamies savietot tātad gan konkurenci, gan šo mazo uzņēmumu aizsardzību. Man ir diezgan stingra pārliecība par to, ka vēl, ka bez eh, jautājuma par iepakojumu, vēl dažiem citiem jautājumiem. Es domāju, ka jautājumi, pie kuriem, par kuriem patērētājs nesaņem pilnvērtīgu informāciju un pilnīgu informāciju savā dalībvalstī, ir tie paši jautājumi, tās pašas jomas, kurās viss gluži labi nedarbojas dalībvalstīs. Par piemēru var minēt telekomunikācijas, banku sektoru, uh, jo tās ir jomas, eh, kurās patērētāji dar zinām to, ka viņi nav apmierināti, jo īpaši ar cenām, un tā nav nejaušība, ja patērētāji uzskata, ka šajās jomās vēl sliktāk ir tad, ja šie pakalpojumi ir pārobežu pakāpojumi. Tātad runa ir par banku pakāpojumiem, kas tiek saņemti ārpus savas izcelsmes valsts vai arī telekomunikāciju pakāpojumiem ārpus savas uh, valsts. Tātad tas viss cieši ir saistīts ar eh, vienotā tirgus eh, darbību. Ja situācija nav skaidra vienā dalībvalstī, tad situācija ir vēl mazāk skaidra uh, ārpusē, tātad Eiropas Savienībā kopumā. Un noslēgumā es uh, vēlētos pieminēt vienu jautājumu, kuru adresēju referentei un ēnu referentiem. Varbūt turpmāk strādājot pie šīs rezultātu tabulas. Jūs zinat, ka mēs identificējam 50 tirgus un pēc tam paziņojam, ka mums nav pietiekama līdzekļu, lai strādātu pie visiem šiem tirgiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu sekot visam tam, kas notiek visos 50 tirgos. Varbūt mēs varētu katru gadu pievērsties virknai tirgu, bet ne visiem. Jā, man labāk patiktos, ja mums būtu tomēr informācija par katru no eh, šiem tirgiem tirgiem, pat ja runa būtu tikai par dažiem rādītājiem, tas nekas, ja mums neizdodas uh, iegūt detalizētu informāciju par katru tirgu. Es saprotu, ka katru gadu mēs nevarēsim sekot visiem tirgiem, bet mēs varētu sekot ar dažiem strateģiskiem indikatīviem rādītājiem, tā vietā, lai mēs um, teiktu, ka mēs pilnībā sekojam e, šiem tirgiem, sīki sekojam šiem tirgiem, bet mēs nesakojam tiem katru gadu. Tas varētu tikt attiecināts, piemēram, uz telekomunikāciju tirgiem, uz banku sektoru un citiem, ko es jau minēju. Es priecājos par to, ka mēs runājam par to, ka vajadzētu nodrošināt uh, to, lai Eurostat strādā ar dalībvalstu statistikas iestādēm. Uh, Bet, eh, ja mēs paziņojam, ka um, attiecībā uz dažiem tirgiem mēs gluži vienkārši nesekosim tam, kas notiek tajos katru gadu, tas tomēr nav pareizi, jo mēs uh, tādējādi iepaliktu. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams vismaz dažus strateģiskos rādītājus apsekot katru gadu attiecībā uz katru no šiem tirgiem. Lielas paldies! Lielas paldies uh, Rošforkungam! Es domāju, ka tās ir ļoti mm, pareizas piezīmes, um, bet mm, pagaidām mēs runājam par scoreboard, bet um, gan par mazumtirsniecības nozari, un tur mēs vēl uzklausīsim komisiju, bet nu, tik tiešām runājam par scoreboard, jums taisnība, mums nav jāizgudro rats no jauna. Lūdzu tagad Verņ... Verņo kundze. Paldies, priekšsētājs kundze. Pavisam īsti vēlos pateikties Annai Marijai, izteikt komentāru, kas arī saistīs abas diskusijas. Mēs runājām par cīņu pret nemienlīdzību veselības aprūpas jomā. Es domāju, ka Eiropas komisija arī strādā pie tā, cik nevienlīdzīgi aptieks tiek pārstāvēts dažādās dalību valsts teritorijās, ir pat arī lietas iesniegtas tiesā. Ļoti svarīgi, lai katram pilsonim būtu vienlīdzīga piekļuva ne tikai veselības aprūpei, bet arī medikamentiem. Mēs runājām par tirdzniecību, piepilsētās. Ļoti svarīgi, lai komisija un uh, Eiropas Sanība kopā dalība valstis raudzītos uz to, lai uh, dalībvalsts teritorijās līdzsvarot tiktu pārstāvēts, vienlīdzīgi tiktu pārstāvēts arī nelielās aptieks, lai tās tikai nekoncentrētos pilsētās, kur to ir ļoti daudz, kur pretīm lauku reģionos eh, šo aptieku trūkst. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tas ir konkurences jautājums, bet arī pacientu drošības jautājums, jo dažās teritorijās nav šo aptieku, un tā rezultātā medikamentus uh, var uh, tirgot veikalos, pārtikas vai citu veidu veikalos. Šos medikamentus pārdod cilvēki, kuri nav specializēti, un viņi nes, nevar sniegt nekādus padomus par šiem medikamentiem. Es domāju, par to varētu runāt šajā ziņojumā. Paldies! Dank, Paldies! Lūdzu, Švāba kungs! Paldies, priekšsādātājs kundze! Šī tēma kā to pierāda arī diskusija, ir uh, tēma, kur ir domstarpības. Es atceros, ka pagājušo reizi mums bija rakstiskā deklarācija par to, ka lielie uzņēmumi ļamprātīgi izmanto savu pozīciju tirgos. Būtu labi nonākt pie skaidras pozicionēšanas, jo pagaidām mēs izsakām pieņēmumus. Nu, mums uh, it kā ir iespēja, kas ir pret to, bet ir arī daudz liecības, kas ir pār to. Tā kā vajadzētu pozicionēt sevi. Un, ja pareizi saprat laika grafiku, tad līdz gada beigām mums vispār nebūs laika šai tēmai pievērsties. Tā kā droši vien šai komitē vienkārši nebūs iespējas nodarboties, un tas būs jādara nākamajā gadā. Bet es ceru, ka Korāca Bildes kundze ar ēnu referentiem piedāvās risinājumu. Otrkārt, eh, kāda lieta, par ko runājam mm, dažādos kontekstos, runājot par uzņēmumu reģistriem un telefonu grāmatām eh, un darījumiem B2B. Šī ir alternatīva, ko būtu vērts papētīt Un tad mums nebūtu jāizskata individuāli gadījumi, kā mēs redzējām uzklausīšanas laikā. Par mazumtirdzniecības nozari runājot. Mazumtirdzniecība arī veido savu īpašo tirgu. Uh, kurā ir dažādi spēlētāji - lieli, vidēji, mazi. Daži, kas ir, eh, ir it kā apgalvo, ka ir mazi, Vācijas tirgu nemaz nav tik mazi, vienkārši vēlas uh, par tādiem būt. Bet, uh, nu, labi jau ir, ja viņi ievēro noteikumus. Vienkārši tirgus ir, ir ļoti svarīgs patērētājiem. Uh, pārtika, medikamenti. Tas viss veido valsts politiku, lai nodrošinātu publisko kārtību un drošību. Un tur ir politiski svarīgi jautājumi izskatāmi. Piemēram, pārdošana par eh, pieņēmumu cenu, ko mēs ar to darīsim, vai mēs to varam atrunāt. Un arī šeit ceru, ka N referenti izstrādās eh, pieņēmumu risinājumu. Paldies, dod vārdu komisijai. Uh, thank you, Chair. Well, <clears throat> we... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs, protams, ar lielu interesi uzklausījām šīs diskusijas un uh, ar uzmanību eh, sekosim turpmākajam darbam pie Kuratas bildes kundzes ziņojuma. Vēlējos vien informēt, ka rīt ir paredzēts noturēt konferenci par mazumtirdzniecības uzraudzības ziņojumu. Piedalīsies aptuveni eh, simts eh, pārstāvi, un es domāju, ka tas ir saistīts arī ar šīs komitejas darbu, un mēs ar prieku sastrādāsimies ar jums pie šī jautājuma. Vēl viens jautājums. Es pilnīgi godīgi saku, ka es nezinu, kas būs uh, vienotā uh, tirgus. Uh, aktā, jeb dokumentā attiecībā uz mazumtirdzniecību. Es to saku pavisam godīgi, es nezinu, bet uh, visticamākais, ka uh, šis dokuments tiks pieņemts rīt, bet pagaidām neko vairāk nevar teikt. Paldies! Paldies, tad dod vārdu referentiem noslēguma vārdiem. Paldies! Es tik tiešām vēlos um, pateikties jums par šiem komentāriem. Un, protams, mēs gaidīsim komisijas konsultācijas rīt. Tās noteikti būs konstruktīvas. Gebhardas kundze, liels paldies jums. Domām mēs lielākoties esam vienisprātis, un pat cerī kungam arī varu piekrist. Piesardzīgi jākoncentrējas uz vietām, uz aspektiem, kur um, kaut ko var mainīt kopienu līmenī Runājot par īres maksām, nu diez vai mēs kaut ko varam izmainīt šeit parlamentā. Tas pats par fiskāliem stimuliem. Varbūt eh, vēlāk mēs varam divpusēji pārunāt jūsu idejas. Protams, mums jānosaka prioritātes un robežas, un es aicinu jūs to darīt. Jānosaka aptvērums un tad var iedziļināties lietas būtībā. Protams, visam šim jābūt relevantam mūsu komitejai. Par ietekmes novērtējumu lūdzu pasakiet, kādas tēmas jūs vēlaties, lai tiktu aplūkotas. Par mm, e-tirzniecību, e-komerci. Protams, to ir vērts attīstīt iekšējā tirgu, bet mēs tikko kā nobalsojām par ARS ziņojumu. Varbūt nav vērts pie tā atgriezties. Tad atkal atgriezties pie e-komerces e, jautājuma, e, kas ir atrunāts citos tiesību aktos. Runājot par konkurences ierobežojumiem, Malkolms Harbors par to runāja, un e, tas mums jāizskata. Dažādas cenas dalību valstīs, fragmentēts tirgus, Runājot um, par patērētājiem, dažiem šķiet, ka ierobežojumi, konkurence ierobežojumi ir laba lieta. Runājot par negodīgu komercpraksi, es domāju B2B darījumus. Es domāju, ka tam visi piekrīt. Komisija jau ir direktīva, 2008. vai 2008. gada direktīva par negodīgu komercpraksi B2C, tātad darījumi starp uzņēmumiem un patērētājiem. Un tagad diezgan strīdīgs un pretrunīgs jautājums ir šī dominējoša pozīcija, negodīgi līgumi, piekļuve uh, maziem uzņēmumiem, uh, vecāka gadgājuma cilvēku uh, piekļuve uh, veikaliem, kas atrodas tuvu viņu dzīves vietai. Mēs uh, vietējos noteikumos um, neiedziļināsimies, bet uh, tiesības veikt uzņēmēju darbību vietējo tirgu, tajā mēs ieskatīsimies. Tad veikala sociālā funkcija, ka cilvēkiem nepieciešams kontakts ar citiem cilvēkiem, tas ir svarīgi. Es nezinu, ko mēs kopienas līmenī varam izdarīt, ja vien runājot par piekluvi un uzņēmē darbības brīvību. Un paldies Švaba kungam par jūsu atbalstu, par laika grafiku. Konsultējos ar sekretariātu. Interesētās puses gribēja plašākas konsultācijas. Es vēlos, lai mēs visi pildītu savu darbu kā profesionāļi, lai mums būtu labs ziņojums gal galā. Mm, ko tad var teikt? Runājot par Žuvelna kunga ziņojumu pieņemšanu par mm, negodīgu tirgus praksi, nu tad mums tā kā parādās trīs iespējas. Proti, būs iespēja izskatīt šo ziņojumu vēlāk. Es vēlētos saglabāt manis piedāvāto laika grafiku, kas uh, ir mārts. Par būtību vēlos teikt Rašforu kungam, ka vēlos mainīt um, ziņojuma nosaukumu. Jo runa nav par scoreboard vai monitoringu. Mēs bāzējamies uz to, ko komisija ir iezīmējusi problēmas, risinājumi, paraugpraksa, bet tā nav vienkārša analīze. Vēlamies konkrētus risinājumus piedāvāt. Un monitorings nav pietiekami proaktīvs, un man īsti nepatīk. Varētu teikt, um, iekšēja tirgus um, atdzīvināšana, iekšēja tirgus renesanse. Nu, tas viss iekļaujas mūsu vienotā tirgus stratēģijā, bet tas nebūs monitoringa ziņojums. Tas ir ziņojums, kas vairāk orientēts uz risinājumiem. Paldies jums visiem un gaidīšu jūsu atbalstu arī turpmāk. Jums ir taisnība, mums jāpadomā par laika grafiku. Es arī redzu, ka nepieciešams vairāk laika un vienotā tirgus tiesību akts vēl nav sagatavots līdz galam, tā kā varam vēlreiz izdiskutēt laika grafikos runāšu ar Malcolmu Hārboru. Es ar viņu runāju tikai pa telefonu. Es viņam nodošu visu, visus jūsu viedokļus un ceru uz labu kompromisu. Un ļoti steidzami mums pēcpusdienā notiks svarīga uzklausīšana. un Nacionālo parlamentu deputāti ir ieradušies, 23 deputāti no 13 valstīm, 11 ES valstis un 2 EFTA valstis, Šveica un Norvēģija, mums ir 18 ierēģi no 13 dalību valstīm. Un kopumā mums ir 41 eh, pārstāvis no eh, nacionālajiem parlamentiem. Un ja no Eiropas parlamentā piedalīsies trīs vai četri deputāti, nu, tas nebūs īsti labi. Tā kā lūdzu um, aiciniet politisko grupu pārstāvjus piedalīties. Atvainojiet, bet Beļģijas prezidentūra tieši šodien rīko uzklausīšanu par sociālajiem pakalpojumiem, un man pašai jāpiedalās sanāksmē uh, par publisko iepirkumu. Uh, divos, bet es mēģināšu uh, neiekavēt pēc iespējas uh, arī mūsu tikšanos ar um, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Lūdzu, esiet uh, visi klāt un koplā skaitā. Nākamā sanāksme 8. novembrī notiks nākamā IMCO komitejas sanāksme. Balsosim par Žvēna kunga ziņojumu, tas ir ļoti svarīgi saņemsiet, protams, arī ielūgumus. Tātad eh, pirmdien, 8. novembris, nākamā IMCO komitejas sanāksme. Līdz ar to eh, sanāksme tiek slēgta.